Ar to arī mēs atsākam darbu. Vakardienas eh, sesijas protokoli ir pieejami vai ir kādi iebildumi? Nē, nav. Tad eh, protokols ar to arī tiek apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir debats par cilvēku tiesību.